kopā eh, tā devētā MAG grupa eh, deputāti pret vēzi, Members Against Cancer, un uh, skatīsimies, ko varam tālāk darīt šajā ziņā. Paldies un visiem uh, labu nakti vēlu. Paldies, Pētelis kungs. Uh, rīt būs balsojums par šo ziņojumu, un tad nu, varam pievērsties nākamajam dienas kārtības punktam. Tojas kundze ziņojums pār um, informācijas un sakara tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pārreiz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zema ogļekļa emisijas, zemes ogļekļa emisijas. Vārds uh, Tojas kundzei 4 eh, minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Ziņojums, par kuru mēs šodien runājam un par kuru mēs rīt balsosim, ir viens no pamatpasākumiem mūsu programmai 2020. 20. Un es to esmu mantojis no iepriekšējā sasaukuma. Ja ir kaut kas, par, ar, ko mēs, no, ar ko es esmu nodarbojusies pēdējo piecu gadu laikā, tad šī ir tā 2020-2020 pakotne. 20, 20 Mēs esam ļoti intensīvi strādājuši pie šī ziņojuma, gan uh, pašā komisijā, mēs esam arī izveidojuši rekomendācijas, tātad Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komitejā, un bija daudz arī ieguldījumu no citiem, un tās ir uzlabojuši šo ziņojumu. Tomēr vēl ir dažas, daži aspekti, kas paliek neatrisināti Un es ceru, ka mēs par tiem vienosimies rīt. Te ir jautājums par to, vai šim ziņojumam jābūt saistošam. Un vēlreiz es gribu uzsvērt to, ka te valdīja liela vienbalsība. Informācijas un sakaru tehnoloģijas, jeb IST, ir ļoti svarīga nozare ekonomikā, piemēram, te ir runa par 7% darbspēka, kas ir nodarbināti ISD, un 6% no IKP, tātad tā ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa. Un tā var arī vairot darba vietas, vietu pieejamību. Un mūsu konkurētspēja te ir arī jāraugās uz eh, to svarīgo lomu, eh, kā šī joma var palīdzēt mūsu ekonomikai pāriet jaunā fāzē. Ekonomikai ir jātīstās tā, lai samazinātu oglekļu emisiju daudzumu. Vārds sakot, mūsu apņemšanās ir jāīsteno praksē. Tātad mums šī, šīs iz, maiņas, izmaiņas ir jāīsteno praksē. Ir arī jāizveido jauni patēriņa e, modeļi. Šī ir tā veida rūpniecība, kuru daudz uzskata par eh, nākotni tikai mūsu kontinentā, bet arī visā pasaulē. Un tad eh, IST arī palīdz zina pārveidot mūsu ekonomiku, jo īpaši pārveidojot enerģētikas sektoru. Ar informācijas un sakaru tehnoloģijām mēs varam ražot uh, izmantojot mazāk enerģijas, var sakot, kļūt efektīvāki. Un tas uh, informācija un sakara tehnoloģija, šīs tehnoloģijas ir arī transportā un mājokļos svarīgas. Un saskaņā ar Eiropas mērķiem 2020-2020 -20 mēs varam sasniegt eh, samazināt eh, transporta radītu oglekļa emisiju daudzumu par 27% un uh, uh, enerģijas patēriņa ēkās mēs varam samazināt par 17%. Un tā tad te mēs varam kļūt daudz efektīvāki. Un ir vairākas nozars, kurā šīs informācijas un sakara tehnoloģijas var būt ļoti noderīgas. Valsts administrācija, e-pārvaldība un daudz citu nozaru var izmantot e, šīs iestē. Un tādā veidā arī tiks ietaupīts laiks pilsoņiem un sabiedrība varēs funkcionēt efektīvāk. Tātad tas ir nopietnas solis uz priekšu, un es domāju, šis ziņojums nozīmēs vairāk, ja rīt parlaments balsos par to, ka tas varētu kļūt saistošs. Eh, runājot par eh, gudrajām pilsētā. Vakar 700 eh, mēru no visas Eiropas, Eiropas kopienas klātbūtnē, Eiropas komisijas klātbūtnē parakstīja dokumentu par to, kas, ka pilsētas Eiropā, kurā dzīvo, kurā dzīvo 70% no visiem iedzīvotājiem, var kļūt efektīvāks. Paldies, Tojas kundze! Tagad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Mākavejas kundze lūdza. Nē, es nepareizi sapratu. Es esmu āna referente Kacelina, Kacelino ziņojumam. Tātad vārds bazēs kūkundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Eiropas uh, resursi ir jāpiešķir Eiropas pilsoņiem. Ja mēs gribam uh, novērst korupciju valsts iepirkumos, tad uh, valsts iepirkumi jākļūt caurskatāmākiem saskaņā ar komisiju. Tas, ka dalībās izmanto uh, E, institucionālos un administratīvos pasākums, lai mazinātu krāpšanās iespēju, ir e, uzskatāms par pozitīvu soli, un tie ir arī šie pasākumi guši panākums. Un e, tas jo tā būtu arī prioritāte Rumānijas. Rumānijas valdībai, kas ir izveidojis jo īpaši departamentu cīņai pret krāpšanu un tas arī attiec uz īpaši Eiropas fondu izmantošanu. Paldies, Bazesko kundze! Man rodas iespējas, ka jūs mazliet par ātri izteicāties, jo te bija runa par, nu, būtībā tas bija nākošais darba kārtības punkts, bet, nu, katrā ziņā es savu uzdevumu jūs izpildiet. Paldies! Tikau kundze, jūs esat nenogurdināma, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es gribu uzteikt 2010. E, gada martā Eiropadomas secinājums, kur parādās ļoti skaidri tas, ka par 20% ir jāvairo energoefektivitāte. Un tas arī radītu jaunus darbus, jaunas darba vietas, transporta un uh, būvniecības nozarē, pateicoties informācijas sakaru tehnoloģijām. Visas sistēmas, kas eh, pamatojas uz informācijas un sakaru tehnoloģijām, var samazināt par 70% enerģijas patēriņu ēkās un uh, transporta radīto oglekļa emisiju daudzums var samazināties par 27%. Un elektrības plūsmai ir jāb, jābūt elastīgākai, un mēs to tā varētu panākt, pateicoties informācijas sakara tehnoloģijām. Šis ir ir interneta gadsimts, un mums būtu jābūt eh, plašai internetu pieejamai, ātras, ātra, ātram internetam pieejamisam. Jā, lūdzu. Es atvainojos. Jūs man radās, ies, man radās iespējas, ka jūs sajaucāt, kurš grib izteikties. Es atvainojos, jūs kolēģi vienkārši izsauc mani, kaut gan reāli vajadzēja runāt manai kolēģei par šo tēmu. Komisāra kungs, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs godātie deputāti. Eiropas komisija ļoti augsti vērtē to, ka jūs esat izteikuši patiešām vērtīgs ieteikums par to, kā mobilizēt ICT un veicināt pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas patērēt maz oglekļa. Un to es kundze ziņojumā ir iekļaut ļoti daudz būtisku priekšlikumu. Mums ir jāapzinās, ka ICT sektors var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, lai varētu samazināt siltumnīca efekta gāzes emisijas. Mums vajadzētu garantēt, lai šie principi tiktu iedzīvināti. Komisija ir eh, apņēmusies eh, šim jautājumam piešķirt prioritāru raksturu Eiropas digitālās darba kārtības kontekstā, ko drīz pieņems Eiropas komisija. Kā jau uh, jūs minējāt savā ziņojumā, IST var ļoti lielā mērā uzlabot energoefektivitāti, piemēram, ja mēs runājam par transportu un uh, citām jomām. Tāpat mēs varam piekrist, uh, ka tīmekļi un uh, inteliģents starpsavienojumi ir uh, panākumi ķīla, lai dalību valsts to varētu pārvērst realitātei. Mums ir uh, jāvienojas ar dalību valstīm, lai varētu arī uh, labāk informēt mūsu patērētājs, kas varētu izmantot jaunās Uh, energoefektīvās nākamās pa, paaudzes tehnoloģijas. ICT e uh, modernizācija arī ir uh, viena no prioritātēm. Mums vajadzētu parūpēties, ka nozarei vajadzētu gūt ieguvumus no IST, un mēs saprotam, ka tam ir liels priekšnosacības kopš eh, ieteikuma pieņemšanas, eh, tas notika 2009. gada oktobrī, komisija ir veikusi vairākus pasākumus kopīgi ar ieinteresētajām pusēm, lai varētu veicināt eh, šīs darba kārtības īstenošanu. 2010. gada februārī ICT Eh, fórums, eh, kas bija veltīts energoefektivitātei, eh, ļāva tikties ASV, Japānas un Eiropas Savienības augsto tehnoloģiju mm, uzņēmumiem. Tika radīts ietvers IST sektoru uzlabošanai, lai varētu samazināt arī oglekļa nospiedumu. Mēs saprotam, ka IST var sniegt nopietni ieguldījumu, lai varētu uzlabot arī citu sektoru efektivitāti, piemēram, ja mēs runājam par ēkām un transportiem. Eiropas Savienības institūcijiem institūti ir parakstījuši zaļās iniciatīvas hartu un tādā veidā eh, val, eh, pilsētas varēs samazināt par 40% oglekļa nospiedumu līdz 2020. gadam un varēs eh, izmantot labākas, efektīvākas iestēja tehnoloģijas līdz 2015. gadam. Un mēs esam. Um, pieredzējuši, ka ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas ir pārakstījuši šo hartu. Mēs saprotam, ka IST tirgus ir ļoti nozīmīgs no tirgus, jo, protams, daudzas valsts izmanto jaunas tehnoloģijas, tiek izmantoti, uh, izmantots arī uh, inteliģents tehnoloģijas um, energoapgādes jomā. Uh, Mēs esam izveidojuši regulējošo e, ietvaru, kas ir tikai viens no pirmajiem soļiem, lai varētu īstenot šo viedo starpsavienojumu lietošanu. Mēs 2011. gada e, beigās sagaidām jau konkrētu lēmumu pieņemšanu. Noslēgumā es vēlējos teikt, ka mēs esam ļoti apņēmības pilni, lai varētu sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus, un, protams, arī valdībām, dalībvalstīm visām kopā ir jāspēlē nozīmīga loma, lai to varētu pārvērst īstenībā. Es vēlējos pateikt, pateikties par šo vērtīgo ziņojumu un ar nepacietību gaidu sadarbību nākotnē, lai varētu garantēt to, ka mēs pieņemsim pietiekam labas politiskās vadlīnijas, lai to pārvērstu realitātē. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Par šo ziņojumu arī balsosim rītdien. Pēdējais darbkārtības punkts šonakt.